Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dāmas un kungi, lūdzu atsāksim sanāksmi. Lūdzu visi ieņemiet vietas. Ieņemiet lūdzu visi vietas. Meine Damen und Herren, wir setzen. Dāmas un kungi, Lūdzu, turpināsim strādāt. Es vēlētos jūs informēt par rakstisku deklarāciju par cīņu pret multiplo sklerozi Eiropā. Šai deklarācijai